Good morning, everyone. First of all, I would like to wish you a happy and successful new year. Labrīt, vispirms vēlos vēlēt jums visiem laimīgu jauno gadu. Mēs tā drusku esam aizkavējušies, tādēļ sāksim nekavējoties, sāksim ar darbkārtības apstiprināšanu. Šķiet, ka tur viss ir kārtībā. Otrais punkts protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 2., 5. un 9. decembrī. Kā es saprotu, ar to arī viss kārtībā, un mums ir arī viens papildus punkts darba kārtībā, un proti komitejas konsultācijas. saskaņā ar procedūru. Konsultējamies saskaņā ar 70. pāntu sas, eh, par trīs uh, dokumentiem, par kuriem padomu panākus vienošanās Lietuvas prezidentūras e, noslēgumā. Tā ir e, Tās ir trīs direktīvas par banku savienības jomu. Kompromiss e, tika panākts trialogā 11. decembrī lai eh, varētu pabeigt eh, šo te tekstu, un tas arī notika 18. decembrī. Un tad teksts tika apstiprināts eh, Korepērā 20. decembrī, un vēst, apliecinājumu vēstuli tika saņemta tajā pašā pēcpusdienā. Un tādēļ, ka uz šiem dokumentiem attiecas 70. protokola noteikums, man jāprasa jūs, jums balsot, kas par pret atturas pieņemts. Līdz ar to teksts tiks iesniegts juristiem, lingvistiem pārskatīšanai. Sorry for that. Uh, regarding the proceed... Runājot par eh, garantijas schēmas direktīvu. Kompromiss ir panācis par trilogu 17. decembrī pagājušā gadā un tehniskais darbs pabeigts 19. decembrī. Ar banku pārvaldības direktīvu tā ir pabeigta korepera 20. decembrī Un tā kā parlaments ir pabeidzis šo jautājumu pirmajā lasījumā, tas tiks pieņemts agrājā otrajā lasījumā. Un ir jāiesniedz komitejas prie, vied, viedoklis, vēstuli jāsagatavo padomēji, kas apstiprinātu to, ka, ja otrajā lasījumā teksts tiek apstiprināts, Un aicinu eh, to likt uz balsojumu. Kas ir par šādu procedūru? Pret atturas eh, tādējādi eh, tiks sagatavota vēstule, kā jau es norādīju. Tālāk papildu soļi, lai pabeigtu otrā las, pabeigtu visu otrajā lasījumā, nozīmē, ka direktīva var tikt pieņemta aprīļa plenārsēdē. E, banku noregulēšanas direktīva ir paredzēta uz 2. februāru plenārsēdi. Tāpat ir nozīmīgi saistīti šie abi tekstā arī ar SRM, un šis teksts nav jāpieņem tagad bet mēs to turpināsim skatīt. Vai referenti grib par kaut ko, e, ko sacīt par šiem ziņojumiem? Nē. No. So, uh... E... Regarding the consultation on the directive on criminal... Tālāk par kriminālām sankcijām tirgus manipulāciju sakarā. Gribētu atkal konsultēties ar komiteju sask... par direktīvu par kriminālām sankcijām tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā. Vienošanās visos punktos ir panākta 10. decembrī un. Uh, 17. decembrī kompromiss teksts ir paziņots 18. decembrī ēnu referentiem un 20. decembrī apstiprināts korepērā. Vai jūs ko, Arlīna, gribat sacīt par to? Ļoti īsi. Gribu pateikties ēnu referentiem, kas ir paveikuši lielisku darbu Tādējādi mums izdevās panākt savu ar padomi, grib pateikties mūsu spožajam personālam, kas paveic visu tehnisko darbu, bet gribu vēl pieminēt to, ka mūsu priekšā ir Eiropas vēlēšanas, ko mēs esam nolēmuši kā parlaments un svarīgi ir norādīt, ka mums ir krimināls sankcijas visā Eiropas Savienībā sagatavotas par ļaunprātīgu um, tirgus izmantošanu, minimāli prasības uh, sprie, tiesas spriedumam, notiesājošam spriedumam, padomi nebija, negribēja piekrist, bet mēs panācām vismaz minimālu notiesājošo spriedumu panākšanu, kas ir četri gadi un divi gadi attiecīgi minimālie un maksimālie spriedumi, un ņemot vērā to, kas notiek finanšu krīzes laikā, juridas, juridiskās personas, kas darbojas finanšu jomā, arī var tikt sauktas pie atbildības. Tas ir pirmoreiz Eiropas Savienībā, ka eh, uzņēmumiem būs eh, jāatbild par savu darbību. Un arī pirmoreiz dalībvalstis dalībvalstīs pirmoreiz par kriminālu pārkāpumu tiks eh, uzskatīta bezatbildīga eh, vai pārdroša eh, darbības tirgu. Domāju, ka tas viss ir sabiedrības interesēs, un es cerīgi raugos un plenārsēdēm gribu pateikties kolēģiem par atbalstu. Paldies, Arlīna! Ja komiteja neiebilst, tad uzskatīsim, kā esam vienojušies par kompromisu tekstu. Un teksts, par ko esam vienojuši, tiks iesniegts plenārsēdē februārī, pirmajā sēdē. Gribēju uzdot jautājumu. Krimināla atbildība ļoti labi, bet tas ir neefektīvi. Kas attiecas uz, kas ir ar administratīvām sankcijām? Kādas ir iespējas ar tām? Sorry? Mēs par to vienojamies jau jūlijā. Kriminālās sankcijas bija otrā daļa direktīvā, par kuru bija grūtāk vienoties jo tās bija jāskatā sadarbībā ar Lībe komiteju, kurai, ar kuru ir pastiprināta sadarbība šajā ziņā. Mums ir eh, administratīvās sankcijas jau par tām ir nolēmts. Un tagad mēs esam vienušies par abiem aspektiem. Un ir skaidrs, kāda ir jaunie noteikumi tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā. Un tagad mūsu rīcībā ir pilnīga pakete. Paldies, Sarlīna, Žanpola, vai vēl kas? Nē. Nākošais darba kārtības punkts - paziņojumi par CD4 komisija decembrī pieņēmusi deleģēto aktu CRR. De ietvaros. Deleģētais akts paredz vienotus standārtus, kas nosaka konkrētu kredīta riska korekcijas aprēķinu saskaņā ar 110. E, pantu. Parlamentam ir viena mēneša izskatīšanas periods, kas sākas 20. janvārī, delģētā akta pieņemšana komistejā e, padara parlamentam visai apgrūtinātu šo izskatīšanu. Tāpēc ekonkomitejas vārdā gribētu uz, lūgt uz mēnesi pagarināt šo izskatīšanas periodu, kā tas ir paredzēts CRD regulas, regulas reglamentā. 12. Eh, trilogs par Wi-Fi notika 18. decembrī par atvasinātiem darījumiem, trešās valsts režīmu, pār sankcijām eh, tika apspriesti un arī ir panākts progress sarunās. Tomēr ir pabeigti jautājumi, kas ir jāturpina skatīt. 13. dialogs notiks 14. janvārī par depozitārijiem cent, eh, un vērtspapīra darījumiem. Vienošanās ir panākta dialogā, eh, trilogā decembrī pēc diskusijām par jautājumiem, kas, ies, kas skāra banku papildu uh, pakalpojumus. Un tehniskais darbs. Turpinās tehniskais darbs un turpinās konsultācijas ierastā kārtībā. SRM pirmais trilogs notika vakar vakarā. Un turpinām mēs to skatīt 13. Jā, jā, janvārī. Pāriem tagad pie darba kārtības 4. 5. 6. punkta, kas ir budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas banku iestādē, vērtspapīru un tirgu iestādē un apdrošināšanas un ārodu pensiju iestādē. Un šeit referents ir Antolins Sančes, presēdo Antolina vārds tev. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsts izklāsts pār šo atzinumu budžeta kontrolas komitejai. par Eiropas uh, apdrošināšanas eh, un āroda pensiju iestādi, kas attiec uz 12. gada paveikto ir sagatavots, tas ir otrais ziņojums. Šajā sakarā pie pirmā strādāja Werners Langens, un pēc tam tika veikti pārēj piemērot pasākumi. Šis ir otrais budžeta Eh, pasākums eh, pilnīgāks nekā pirmais, lai gan tas vēl attiecas uz šo eh, iestāžu darba uzsākšanu. Parlaments ir bijis ar ļoti svarīgu lomu, veidojot šīs iestādes, kā arī nosakot konkrētās atbildības, kas tām ir jāuzņemamas. Ņemot vērā revīzija palāta ziņojumu, kas ir sagatavojis trīs e, e, ziņojumus saistībā ar katru no šīm iestādēm, kur skaidri norādīts to, ka ir precīzi atspoguļota to finansiālā e, situācija uz 30. decembri un situācija visos materiālajos aspektos. Tādējādi šis uh, būtu sākuma punkts. Ir vairāk aspekti, kur revīzija palāta uzskata. ka ir nepieciešams veikt atsevišķus pasākumus no šo iestāžu puses. Tāpat ir vairāki aspekti un atsauces, kuru sakarā revīziju palāta ir veikusi izvērtējumi, kā ir piemērot atbilstība šiem uh, kritērijiem. Tāpēc e, mēģināju izdarīt kopsavilkumu un bilanci paveiktajam, jo ir zināmas darbības, kas ir veiktas pēc revīzija palātās ieteikumiem un citas, kurās ir jāturpina pielikt pūliņi. Eiropas, piemēram, banku iestāde 2012. gadā ir bija ar budžetu 20 miljonu eiro, kas eh, atbilst sadalījumam 8 un 12 miljonu Eiropas Savienības no dalību valstu puses. Un tas nosaka nepieciešamību kontrolēt resursus un revīzija palāta nosaka, ka ir nepieciešams uzlabot e, darbā pieņemšanas procesu mm, caurskatāmību, informācijas sistēmu darbību, kā arī aicina apvienotās karalistes lēmēja iestādes piešķirt banku iestādēji tieši tādu pašu atbalstu, kāds pastāv citās vietās. Domāju, ka um, šis ir aspekts, uz ko nav īpaši jācaucas tālāk par apdrošināšanas iestādi budžets 15 miljonu eiro, no kuriem kopie eh, Kopienas eh, budžets ir 6 miljoni, kas ir pieaudzis par aptuveni 15% no 11. uz 12. gadu, un šeit būtu nepieciešams veikt korektīvas darbības attiecībā uz taustāmajiem aktīviem, uzlabot eh, rekrutēšanas procesus un caurskatāmību. Šie ir aspekti. uz kuriem ir jāpievērš eh, liela uzmanība. Tāpat Nākošā iestāde ir ar budžetu 20 miljonu eiro, no kuriem 7 ir kopienas budžets. Un arī šeit ir norādītas korektīvās darbības, kas ir paveikts un kā pie kurām ir jāturpina strādāts. Tādi jautājumi kā grāmatvedības sistēmu, uh, validēšana, kā arī arī līgumu slēgšanas procesu uzlabošanu. Šos procesus gribēju pasvītrot. Tāpat papildus tam ir vēl divi jautājumi, no kuriem kāda būs budžeta attīstība, ņemot vērā to, kā uh, Šīs ir eh, iestādes veidošanās stadijā, kas nav savu briedumu sasniegušas, un gribu norādīt, ka zināmas bažas varētu eh, rasties at, attiecībā uz to, ka 2014. gada budžets nosaka ierobežojums šo iestāžu resursiem. Turklāt šīm iestādēm uz šo brīdi ir ļoti liela regulatīvā darba slodze, tas ir jāņem vērā. Un jautājums pastāv par to, kā budžeta ziņā skatīt šo iestāžu darbu. Mēs parlamentā vienmēr esam atbalstījuši šo iestāžu budžeta neatkarību, to aizstāv arī es, it īpaši šobrīd, kad stāsies spēkā vienots uzraudzības mehānisms tad šīs iestādes nevar būt ar atšķirīgu darbības mehānismu no vienotā uzraudzības mehānismam. Un ar lielu prieku es uzklausīšu jūsu komentārus, lai varētu gala rezultātu sagatavot tādu, kas atbilstu vispārīgajam, vispārīgajam nostādnēm. Paldies, Antolin, un Tautas partijas vārdā nu, referenta, referente Galpes kundze. Paldies! Vispirms es vēlos pateikties Sančes Presēdo kungam par viņu detalizēto prezentāciju šiem ziņojumiem. Tie pēc savas būtības ir ļoti tehniski. Tomēr tie ir ļoti svarīgi, jo šīs iestādes ir ļoti svarīgas. Tāpēc šie jautājumi ir jāuztver ļoti nopietni. Mēs šīs aģentūras izveidojām tikai 2011. gadā, un tām tika doti uzdevumi, pilnvaras, kompetences, kas ir šīs komitejas darbības pamatā. Piekrītu revizijas palāts ziņojumam un korektīviem pasākumiem, kas tiek prasīti no šīm aģentūrām, piemēram, darbā pieņemšanas procedūru, caurskatāmību, zemākas izmaksas un tā tālāk. Šīm uzraudzības iestādēm ir bijusi iespēja ātri reaģēt uz revizijas palātas ziņojumu un korektīvie pasākumi jau tiek gatavoti. Jārunā arī par budžeta aspektiem. Budžeta plānošana varbūt nebija ideāla, bet nu, tas varbūt ir savā ziņā pat dabiski šādām jaunām aģentūrām. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams likt lielāku uzsvaru uz labu budžetu plānošanu turpmākajos gados. Es piekrītu savam kolēģim un viņa ieteikumiem, ka varbūt nevis atsevišķā budžeta kategorijā, bet varbūt kā atsevišķa pozīcija varētu būt budžetā šīm aģentūrām, un tad no budžeta aspekta tas varētu padarīt dzīvi vienkāršāku. Tātad tālāk jau konkrēti par banku iestādi. Es piekrītu revīzijas palātas ziņojumam, uzraudzības iestāde diezgan riskanti ir nodot ārpakalpojumā savu IT drošības sistēmu, tīpaši ņemot vērā, ka izmaksas bija pārmērīgas. Darbā pieņemšanas procedūra Eiropas banku iestādēji arī ir jāiz, jāuzlabo. Tālāk par ESMA un EOPA aģentūrām. kritika tām nebija veltīta tik krasa. Un sadarbība ar parlamentu, manuprāt, ir bijusi izcila šīm iestādēm. Vismaz, manuprāt, referents runāja arī par cilvēku resursiem. Vispirms jau, manuprāt, mums būtu jācenšas uzlabot efektivitāte pirms tiek pieņemti darbā jauni darbinieki. Tas būtu daudz loģiskāk, tīpaši tādā agrīnā periodā, censties varbūt pārdalīt darba uzdevumus, nevis palielināt darbinieku skaitu. Tāpat vēlos norādīt, ka mums ir nepieciešams nodrošināt, lai šīm iestādēm būtu nepieciešamie finanšu līdzekļi budžetā pieejami, lai viņi varētu atbilstīgi darboties. Kopumā es nedomāju, ka šeit būs daudz problemātiski jautājumi. Es domāju, ka mēs varēsim atrast kompromisu attiecībā uz grozījumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Galpēriškundze, un tālāk liberāļu vārdā. Jensens kundze. Tak, herr formand, øh, og tak til herr Preseda. Jā, paldies priekšsarētāji, paldies arī Presēdas kungam par eh, viņa prezentāciju attiecībā uz situāciju trim uzraudzības iestādēm. Es varu kopumā piekrist viņa prezentācijai, viņš arī pieminēja būtiskākos punktus, kas attiecas uz grozījumu priekšlikumiem tad tur drīzāk ir runa par precīzāku tekstu formulēšanu. Galvenais signāls ir tas, ko referents septītajā punktā piemin, un arī ir pieminējis šeit izteikumos, respektīvi uzraudzības iestāžu finansēšanas jautājums. Tas tiek e, veikts no ES budžeta un arī no nacionālajiem budžetiem tas, manuprāt, ir visaplamākais veids, kā to var izveidot. Jā, nu, no nu vienas puses tas ir problemātiski, runājot par šo iestāžu neatkarību, un tāpēc mēs strādājam komitejā pie tā, lai vai nu to pilnībā finansētu no Eiropas Savienības budžeta, vai pilnā apmērā no nozars līdzekļiem, kā tas notiek daudzās valstīs, kurās bankas un citas finanšu iestādes e, veids iemaksas obligātā kārtā, lai veidot šādu budžetu. E, bet tas rada zinām problēmu ar e, neatkarību šīm iestādēm, bet arī praktisks problēmas tas mēdz radīt daudzās valstīs. Ir problēmas ar šādu maksājumu veikšanu, atbilstoši respektīvo juridiskajam ietveram. Dažkārt tiek vairāk maksāts eh, nekā iestāde var izdot, un tad to nevar atmaksāt atpakaļ. Līdz ar to tika lemts eh, četreiz gadā veikt šādas iemaksas kas rada milzīgu birokrātiju, ka 28 atsevišķi finanšu regulējumi katrai valstī savs, nu tas ir pilnīgi uh, aplame. Viss darba veids, šāds darba veids nav vērtējams kā uh, labs, un Gīgolda kunga ziņojumā tas arī ir pieminēts ka komiteja prasīs pārskatīt šādu pieeju, lai atrastu labāku risinājumu. Budžeta komitejā mēs skatījām 14. gadu budžetu un arī tur uzstājam uz to, lai šīm uzraudzības iestādēm būtu pietiekami budžeta līdzekļi. Un arī tur mēs skatāmies, kāda ir nākotne šīm iestādēm, eh, ja tām ir savu ienākumi. Un būtu jānosaka arī atbilstīgi pamatprincipi. Ja no sektora tiek saņemt līdzekļi, tad ir jānodrošina pilnīgi caurskatāmība, lai būtu iespējama atbilstoši arī kontrolēt un lai iestādes varētu efektīvi strādāt, netērējot vairāk nekā tiešām nepieciešams tērēt. Tas, ko Presēdokungs ir paveicis, manuprāt, ir ļoti labs darbs. Viņa prezentācija arī bija ļoti laba un varu viņu atbalstīt eh, attiecībā uz to, ko viņš sacīja. Paldies, Jensenas kundze. Nākošais eh, runātājs doktors Hans Pēters Mārtins. Jā, um. Paldies, priekšsarētāji kā budžeta kontrolas komitejas ilgadīgam loceklim man ir dažas piezīmes, e, kas būtu spēkā arī attiecībā uz šo aģentūru budžetu apstiprināšanu. E, Saulaik Langenkungs atzīmē, ka pie izmaksu struktūras ir novērojams e, atsevišķas problēmas attiecībā uz šiem maksājumiem, kas tiek veikti konkrēto termiņos, kur par biroja uh, īri Londonā Eiropas banka iestādē. Un vēlējos noskaidrot, kā tas viss ir beidzies. Tur bija pārmērīgi tēriņi. Un uh, vai mēs varam to uh, kopā ar citām iestādēm apstiprināt? Manuprāt, šī pirmā reize arī tika prasīts veikt tulkošanas darbus uz vietas, Un revīzijas palāta, manuprāt, lai kādi būtu arī tulkots, nu, lai kuras valodas arī tulkot uz franču valodu, tur šeit runa par 341 eiro par vienu lapas pusi. Es esmu salīdzinājis tulkošanas izmaksas starptautiskajai tirgu, uh, Protams, ka šeit ir jāapzinās arī konfidencialitātes aspekts, un, eh, bet eh, šāds tulkojums var veikt arī līdz 100 eiro par labs pusi. Jautājums man ir eh, referentam. Vai ir paredzēts tām iestādēm, par kurām mums šobrīd ir jāapstiprina budžeta izpildu, vai arī tur ir šāds pašs problēma, vai tas neradīs e, milzīgs izdevums, jeb tas tomēr nav aktuāls temats. Nu, e, Paldies, doktor Mārtiņ. Nākošais runātājs Lūlings kundze. Paldies, priekšsēdētājiem. Gribēju pateikties no savas pusreferentam, bet arī paust savu skepsi attiecībā uz otrajā punktā pausto domu, ka Eiropas uh, eh, banka iestāde būtu ar īpašu uh, lomu uh, Eh, ekonomikas atveseļošanā. Es gribētu teikt, ka tā palīdz nodrošināt finanšu stabilitāti. La création d'emploi, mais c'est... Un izaugsmi, bet tā nav viņu loma organizēt ekonomikas izaugsmi un, un darba vietu veidošanu, tāpēc domāju, ka šeit vajadzētu izteikties niansētāk vēlāk par budžetu. Es um, piekrista tam, kā uh, šīs aģentūras varētu tikt finansēts Eiropas līmenī, Eiropas Savienības budžeta ietvaros, nevis komisijas budžeta ietvaros. Runājot par pašresursiem. Um, Tikā pieminēts Gigolda ziņojums. Es esmu ēnu referente šeit, bet man vēl nav Gigolda kompromisa priekšlikumi. Es tomēr gribētu, lai mūsu komitejā mēs neteiktu kaut ko vienu Gigolda ziņojumā un kaut ko pilnīgi pretēji šajā. Vajadzētu pieturēties pie zināmas uh, Eh, konsekvences. Pašresursi arī ir pieminēti, tātad finansējums eh, no bankām un tiem, kas tiek uzraudzīti. Un šeit vajadzētu eh, no darba pārklāšanās izvairīties. Jau valstu līmenī bankas, kas tiek uzraudzētas finansē, piemēram, attiecīgas struktūras, tā tas ir manā valstī, tāpēc vajadzētu izvairīties no dubultas finansēšanas. Un vajadzētu izvairīties no dubultošanās mm, ar to, kas notiek monetārās savienības ietvaros. Tāpat es piekrītu tam, ka jāpārbauda, vai līdzekļi, kas piešķirti personāla līmenī, ir pietiekami. Un es negribētu vienkārši norādīt, ka tie ir jāpalielina. Es domāju, ka jānorāda, ka personālam nepieciešamiem līdzekļiem ir jābūt pietiekamiem, ja, tie, ja tas ir nepieciešams, tie ir jāpalielina, bet ja tas nav nepieciešams, tad nav jāpalielina. Es iesniegšu grozījumu šajā sakarā, un tās bija piezīmes no manas puses. Paldies, Lūlīnas kundze! Turpin priekšsēdētājs vai vairāk neviens nevēlas izteikties, tādā gadījumā atkal dodu vārdu referentam Sančesam Presedo. Paldies un gribu pateikties visiem runātājiem. Es ļoti uzmanīgi jūsos klausījos, Un šīs piezīmes, manuprāt, ir ļoti nozīmīgas. Daži aspekti, ko gribu komentēt definīcijas sakarā. Skaidrs, ka uh, šīs aģentūras ir banku iestādes un uh, tās nodarbojas ar dro, to, ka nodrošina stabilus un drošus vērtspapīru tirgus un uh, eh, pieveic darbu uh, ekonomikas atveseļošanas uh, ziņā. Un, lai šos mērķus varētu sasniegt, tām ir jāīsteno savas funkcijas. Tādējādi šis aspekts ir nozīmīgs, kādas ir to funkcijas, kādi standarti un kas ir eh, īstenojams šajā etapā. Domāju, ka mēs izvērtējam plānošanu resursus un ir jābūt labas administrācijas eh, principiem noteiktiem, tādējādi visi grozījumi kas palīdz, eh, eh, kas ir iecerēti šajā virzienā, ir apsveicami. Es aprobežojos ar 2012. gada periodu, tā ir mana atbildība, iespējams, ka un pilnīgi noteikti citos periodos ir citas prioritātes un mērķi, un es nevaru savā ziņojumā iekļaut šos citus aspektus, ne nākošo un iepriekšējo gadu tie jautājumi atsevišķi, kas ir tikuši izlaboti, e, vēlāk manā ziņojumā vairs e, neietilpst, bet vēlreiz pasvītroju, ka atcaut gatavoju ziņojumu par noteikto periodu. Tāpat arī jāatzīmē tas, ka šis ir minēto aģentūru veidošanās periods, tās nav pilnībā vēl attīstījušās, un tādējādi ir pilnīgi saprotams, ka jāņem vērā, kāds ir mūsu komitejas, kāda ir komitejas nostāja šajā sakarā katrā ziņā. Es gribu sirsnīgi pateikties visiem par uh, paustajiem viedokļiem un gaidu grozījumus. Paldies, Antolīna, turpina priekšsēdētājs. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. janvārī pulksten 12. dienā, debatas notiks 13. februārī, balsojums ekonu komitejā 20. februārī, galvenajā komitejā 18. martā. Un tagad mēs varam pāriet pie darba kārtības nākošā punkta. Septītais punkts - Eiropas Savienības sadarbības nolīgumi pār konkurences politikas īstenošanu. Turpmāk izmantojamā pieeja un referents ir eh, Žoržs Kūtās. Vārds jums. Paldies, Pablo, tā kā šī ir pirmā reize, kad uh, uzstājos, novēlu jums visiem laimīgu jauno gadu un visu to labāko. Tagad par pašu dosie vēlos uh, pateikties uh, visiem kolēģiem par iesniegtajiem grozījumiem. Manuprāt, tas labi arī iedarās tekstā. Vakardien mums bija tikšanās ēnu referentiem, mēs apspriedām šos jautājumus, nedomāju, ka šeit ir būtisks problēmas grozījumos, un eh, beigās, domāju, mēs panāksim ievērojumu vairākumu. Manuprāt, svarīgākais jautājums, ko vajadzētu apspriest šobrīd, ir laika grafiks. Atvēlētais laiks ir ļoti īss, Manuprāt, ir mūsu interesēs e, panākt vienošanos Eiropas līmenī. Pa, tātad šobrīd tas ir e, februāra pirmai plenārsesijai paredzēts. Līdz tam cerams. Es šo daļu varēsim īstenot arī attiecībā uz Šveici. Bet eh, es ierosinātu balsot ekonu komitejā jau janvārī, un lai būtu gatavi plenārsēdē to skatīt jeb, jebkurā laikā, tikko būs iespējams to ielikt darba kārtībā. Ar piekrišanas procedūru un noregulējumu. Es vēlētos zināt no kolēģiem, ko viņi domā par maniem ierosinājumiem. Ko viņi eh, domā par grozījumiem. Un esmu gatavs arī nelielus grozījumus veikt, ja tas nepieciešams. Paldies! E. Paldies, Kutas kungs, tautas partijas vārdā Gozes kungs kurš aizvieto viņu ēnu referentu. Paldies, priekšsēdētāji! Markus Fēbers eh, nevarēja būt klāt šodien, un viņš lūdza izteikties viņa vietā. Viņš man iedeva savas piezīmes, balstoties uz kurām uh, Es izteikšos um, pirmkārt, sakot paldies referentam par paveikto darbu un priekšlikumiem. Domāju, ka līdz šim diskusijas ir parādījušas to, ka nav liela domstarpības starp politiskajām grupām un mēs varam sagatavoties kvalitatīvu ziņojumu. Tautas partija atbalsta sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveici, ka, jo tas dos iespēju uzlabot eh, sadarbību konkurences politikas ziņā starp ES un Šveici. Bez tam šis sadarbības nolīgums varētu eh, dot iespēju veidot citus nolīgumus, un tautas partija šo priekšlikumu plaši atbalsta. Attiecīgi mēs pieņemsim kompromisu grozījumus, ko piedāvā referents, tomēr ir divi grozījumi, ko mēs neatbalstām, kas attiec uz fiskālo harmonizāciju, kas nebūtu šī ziņojuma kompetencē. Par grafiku runājot, mēs vēlamies, lai kalendārs uh, tiktu sagatavots raiti, visi ziņo lēmumi, lai tiktu pieņemti visdrīzākajā laikā. Un domāju, ka grozījumu sakarā, ja kas ir maināms, to var izdarīt ar mutis grozījumi, un mēs vēlamies, lai kalendārs tiktu respektēts un mērķis sasniegt. Paldies, paldies, Gosēs kungs, un tālāk Aldivārdā nevienu neredzu, cik saprot neviens neizteiksies zāļo vārdā, nu, referents ir Lamberta, kura vietā izteiksies Bēsēts. Paldies, es izteikšos kolēģi Filipa Lambēra vārdā, kurš nevarēja būt klāt šorīt. Un īsos vārdos teikšu, ka mūsu grupa atbalsta referenta ieteikto kompromisu E, grozījumus, kas ir iesniegti nesen, un lielāko daļu grozījumu, ko ir iesnieguši ēna referenti. Tomēr neliela iebilde politiska rakstura pār prioritātēm. Paužam nožēlu par to, ka nelojāls konkurences um, jautājumi konkrēti uh, uzņēmuma nodoklis nav skatīts izmeklēšanas, ko veic eh, konkurences ģenerāla direkcija attiecībā uz atsevišķiem nodokļu režīmiem īrijā, Nīderlandē, Luksemburgā, parāda, ka pastāv problēmas šajā sakarā pats. Ja mēs apzināmies to, ka šī nelojālā konference nebeidzas pie Eiropas Savienības robežām, E, tā bija nožēla attiecībā uz to dimensiju, kuru mēs būtu gribējuši redzēt ziņojumā. Tomēr tas nemazina mūsu atbalstu referenta priekšlikumam. Paldies! Turpina priekšsēdētājs un ECR vārdā, cik es saprotu, neviens nevēlas izteikties zaļo vārdā tavu klūtes kunga, un tagad, ja neviens vairs neizteiksies, mēs varam dot vārdu komisijai, vai komisija ir kas sakāms. Nē, tādā gadījumā mēs varam. Nē, atvainojos, bet vēl gribēju izteikties referents Kūtas kungs, lūdzu. Jā, paldies, Pablo, es tikai atbildētu Beset kungam. Man jāsaka, es atbalstu grozījums attiecībā uz fiskalitāti. Uh, Bet problēma ir tā, ka tā nav pareizā vieta. Šis nav tas dosjē, man, manuprāt, kur to darīt. Varbūt varam paskatīties eh, citos dosjē, bet šeit mēs runājam par konkurenci. Es centīšos pieturēties eh, pie tā, bet man nav nekas iebilstams kopumā pret eh, Lamberkungu grozījumiem. Paldies! Tas Gracias, senor. Paldies, eh, Kūtās kungs. Eh, Lulings kundze, jūs gribējāt izteikties eh, priekšsēdētāji, es gribēju aicināt pārtraukt visu laiku uzbrukt dalību valstu nostājai par viņu nodokļu sistēmām. Tas ietilp subsidiaritātes ietvaros lai viņi atbrauc eh, padzīvot Luksemburgā, vai tā ir nodokļu paradīze vai nav, tad viņi redzēs. Mēs vienmēr esam aizstāvējuši lojālu, veselīgu konkurenci, taiskaitā nodokļu ziņā, un es gribēju to pateikt, kā mēs varam, var jaukt visur, visu, bet. Ne jau konkurences ieviešanas ziņā mēs uh, skatīsim tematus, kas neietilpst mūsu kompetencija šajā jomā. Jūs varat arī pateikt, ka par konkurenci, ja tas būtu sieviešu tiesības komitejas viedoklis, tad mēs runātu par, eh, par abortiem. Viss vienmēr tiek iejaukts visur mūsu parlamentā, bet tomēr ir jāturās pie lietas. Paldies! turpina priekšsādātājs. Informēju jūs, ka balsojums sekon komitejā notiek 20. janvārī, balsojums plenārsēdē 2. februāra sesijā. Nākošais darba kārtības punkts ir Astotais punkts Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi, debatas ir atlikts uz vēlāku, un tagad teorētiski mēs varētu pāriet pie devītā punkta, kas ir grozījumi ziņojumam par Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansējumu. Un reference ir ceļā, tāpēc uz pāris minūtēm mēs tagad pārtrauksim sēdi, līdz Volfs Klints eh, ierodas pie mums. Tomamos. Mēs atgriežamies pie mūsu darba kārtības ar 9. darba kārtības punktu ar Eiropas ekonomikas ilgtermiņu finansējumu referents Klinca kungs jau ir klāt vārds tiek dots jums. Paldies, kolēģi, par to, ka devāt man vārdu. Redzu, ka viens vai otrs ēnu referents vēl nav ieradies. Mēs eh, skatām šo jautājumu eh, agrāk nekā plānots. Kopumā vairāk nekā 150 grozījumu priekšlikumu ir iesniegti, bet man jāsaka, ka pēc šo grozījumu būtības varu konstatēt, ka skatījumā uz lietām šeit ir samērā liela vienprātība. Līdz ar to es eh, sāku diskusijas ar ANU referentiem diezgan optimistiski. Un es uzskatu, ka nākamajā nedēļā jau varēsim iesniegt kompromisu grozījums. Viss ir viensprāts, ka ilgtermiņa finansējums ir būtisks nākamo gadu jautājums Eiropas Savienībā. Ilgtermiņa finansējums ir pamats svarīgi pasākumu īstenošanai, tīpaši infrastruktūras jomā, tāpat arī pētniecības un izstrādes jomā ir nepieciešams uzturēt Eiropas Savienības konkurētspēju un, cik iespējams, arī uzlabot to. Līdz ar to šis temats ir nākamo gadu darbu centrā, vismaz jābūt tādā. Visa veida finansējumu, tā skaitā ilgtermiņa investīcijas, noteikts ar banku sektoru. Pretējā ASV mums tas ir aptuveni 70% apmērā. Krīzes rezultātā, kas bija globāla krīze un smagi skāra bankas. Tāpat arī regulātoru rīcības rezultātā banku darbība ir e, apgrūtināta, viņiem šādi kredīti ir jāsaz no pašu kapitāla, Tāpat arī parādu jautājums daudzās dalību valstīs novedz pie tā, ka klasiskais finansējums no banku sektora nākotnē vairs nebūs pietiekams. Mums ir jāmeklē jauni veidi, jāatrod jauni veidi, kā nodrošināt to, ka ir pieejami ilgtermiņa finansējuma līdzekļi. Tikai ar ilgtermiņa finansējumu galvenajiem projektiem būs iespējams tik tiešām Eiropu uh, Eh, vest uz ilgtermiņa izaugsmas ceļa un radīt arī darba vietas un nodrošināt šīs darba vietas. Ko mēs varam konstatēt? Eiropā kopumā ir samērā vāja attīstīta riska finansēšanas joma, līdz ar to šādu finansējumu nozara, varētu teikt, ir uh, daudz mazāk attīstīti nekā citos pasaules reģionos, it īpaši Ziemeļamerikā. Un mums jāskatās, varbūt, ka nu, tuvākajos gados mēs varos, varam darīt kaut ko daudz vairāk, lai arī šeit veicinātu gatavību sniegt risku finansējumu. Varbūt pat šādiem vispārīgiem eh, vārdiem eh, es tālāk koncentrēšos uz eh, konkrētākiem komentāriem par iesniegtiem grozījumu priekšlikumiem. Praktiski visi kas ir iesnieguši grozījumu priekšlikumus, runā par mazajiem vidējiem uzņēmumiem, un ir skaidrs, ka visi domā par to, kā varētu nodrošināt, ka mazie vidēji uzņēmumi tik tiešām varētu strādāt vieglāk, ar mazāku birokrātiju un varētu piekļūt eh, tiem finansējuma līdzekļiem, kas ir nepieciešami, lai šādu uzņēmumu varētu īstenot nepieciešamos projekts un uh, nodrošināt izaugsmi. Tas, manuprāt, ir uh, ļoti labi, un mēs centīsimies kompromisu uh, grozījumos pienācīgi aptvērt MVU. Tālāk vēl viens temats, kas, manuprāt, š, vismaz šobrīd ir vēl stigmatizēts, ja tā varētu teikt, ehm, krīze ASV ir novedus pie tā, tas diezgan kritiski liek mums skatīties uz situāciju, bet e, es nedomāju, ka mums ir nepieciešams e, pārsteidzīgi rīkoties šeit eh, pa, runājot par aktīviem, eh, kurus kredītu vērtēšanas iestā eh, aģentūras vērtē, nu, ne, nevar teikt, ka šādi finanšu līdzekļi ir visļaunam iemiesojums. Mums ar tiem ir jārīkojas tā, kā parlaments to ir lēmis, respektīvi ir nepieciešams tos kontrolēt, bet to nevarētu uh, veikt daudzās pakāpēs, jo vienmēr eh, bija līdzekļi, kas atkal bija, eh, kura pamatā eh, nebija īsti aktīvi, bet kārtējie fondi. Un ir nepieciešams strādāt pie tā, lai saprastu, kas tad īsti ir šī vērtspapīra procesu pamatā. Tāpat arī finanšu stabilitātes eh, pārvalde, kas dibināta kopā ar Josko, varētu nonākt pie vienprātības eh, attiecībās definīciju. Un beigās par nodokļu jautājumu. Nodokļi ir nacionālo dalībvalsts kompetence, to mēs visi zinām, un to mēs tik ātri arī nespēsim mainīt. Un, ne, protams, ka nevis to vēlas arī mainīt. Bet ir skaidrs arī tas, ka pamat nosacījumu nodokļu jomā spēlē lielu lomu arī attiecībā uz to, cik institucionālie un privāti investori gatavi nodrošināt eh, līdzekļus. piemērs eh, no Allianz, kas ir liela Vācijas apdrošināšanas sabiedrība, kas izlēma Norvēģijā uh, veikt lielus ieguldījumus infrastruktūras projektos, un tas ir ticis e, veikts ar pieņēmumu, ka šīs investīcijas būs pakļautas konkrētam nodokļu režīmam. Divus gadus pēc šāda ieguldījuma veikšanas šis nodokļu regulējums, uz ko viņi cerēja, tika pamatā grozīts. Līdz ar to e, viss, uz ko viņi cerēja, sabruka. Tātad, ja tas šāds izmaiņas būtu bijušas zināmas divus gadus iepriekš, tad e, apdrošināšanas sabiedrība nemaz šāds ieguldījums nebūtu veikuši. Tātad mums ir nepieciešama e, pamatnosacījuma nodokļu jomā, kas ir caurskatām, uz kuriem var paļauties un kas dod iespēju uz ilgāku laiku periodu uz priekšu rēķināties ar šīm normām, jo mēs runājam šeit par ilgtermiņa ieguldījumiem. Un tāpēc tur ir ļoti izšķiroši tas, ka uh, attiecībā uz ilgtermiņa ieguldījumiem jau īsā termiņā mainās spēles noteikumi. Nu, mums ir jānodrošina, lai nebūtu arī dubultu nodokļu aplikšana. Tātad, lai vienā, divās vai pat vairākās valstīs nebūtu jāmaksā vien tie paši nodokļi. Tāpat arī nevajadzētu nu, nonākt situācijā, kad ir dubultā neaplikšana ar nodokļiem. Tātad tie nodokļi, kas dalību valstīm pienākās, viņam ir arī jāiekasē. Ja Un, eh, ja izdodas eh, organizācijām vai uzņēmumiem veikt tā saukto nodokļu optimizāciju, tad beigās sanāk, ka viņi nevienā valstī nemaksā nodokļus. Tātad tas bija mans ievads, tagad eh, labprāt uzklausīšu kolēģu mutiskos komentārus, un tad jau nākamnedēļ Strasbūrā sameklēsim iespēju apsēsties pie galda kopā ar ēnu referentiem un praktiski Eh, likt pamatu ziņojumu galversijai. Paldies. Paldies, Klīns kungs, eh, tautas partijas vārdā. Eh, dodu vārdu koordinatoram Gozēs kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien man jāpārstāv visi pirmīt, es biju Ferbers, tad Gozēs un tagad pārstāvu uh, Palo, kolēģi Paloni, kurš eh, pēdējā brīdī nevarēja būt klāt, viņš lūdz atvainot eh, viņu un uzdeva man nodot jums divus vienkāršus vēstījumus. Pirmais - pateikties referentam ar paveikto darbu. Vēl jau ar lielāku prieku to daru, eh, tāpēc, ka referents ir Volfkungs. Un otrkārt, par vispārīgo līmu, līniju un eh, grozījumiem tādu nav no manas puses, bet eh, pats mūsu ēnu referents piedalīsies ēnu referentu sanāksmē. Paldies, eh, turpiem priekšsēdētājs, paldies Gozeskungs, tālākam sociālu istu uh, vārdā Jan Ņoka kungs. Jā, es aizstāju Lajenu un izpaudīšu viņa viedokli par šiem grozījumiem. Lēns vēlas uh, apsveikt uh, referentu par uh, ziņojumu projektu, kas rada labu pamatu tālākam darbam. Vispirms viņš ir iesniedzis virkni grozījumu, lai labāk ņemtu vērā pašu jēdzienu ilgtermiņa investīcijas šajā ziņojumā lai garantētu paredzamību ilgtermiņā gan no juridiskā, gan fiskālā viedokļa un nodrošinātu ilgtermiņu finansēšanu tautsēmniecībai. Un eh, svarīgi ir iesaistīt šeit eh, bankas, gan reģionālās, gan starptautiskās, lai nodrošinātu šo ilgtermiņu finansēšanu. Un, eh, protams, kā eh, gan dalībvalstīm, gan komisijai eh, būtu jāatbalsta šāda veida grozījumi. Tālāk jautājums par maziem vidējiem uzņēmiem. Viņuprāt, arī šis elements būtu tālāk ziņojumā jātīsta. Pieeja kapitāla tirgiem ir ļoti būtiska šiem uzņēmumiem, un līdz ar to 18. grozījums ir vērsts tieši to, lai uh, E, Eiropas Investīcija banka izveidotu īpašu nodaļu, kas e, nodarbotos tieši ar mazo e, vidēju uzņēmumu ilgtermiņu finansējumu. Un tālāk darbs ar akciju tipa produktiem. ņemot vērā krīzes mācības un attiecīgās darbības ar šādu veidu produktiem. Uh, Eh, ziņojumu nevajadzētu izmantot kā masu, nu, kā tādu durvju atvēršanu eh, atkārtotai eh, uzņēmumu akciju tirgus kaut kādai pārskatīšanai Eiropas Savienībā, bet svarīgi ir veicināt likumdošanas uh, Eh, centienus, lai eh, sakārtotu sarežģītus eh, vērtspapīru um, tirgus aspektus. Un Eiropas parlaments iestājas par Eiropas kredīta aģentūras izveidošanu un attiecīgi fonda izveidošanu. Un Lēns vēlas arī uzsver savu 131. grozījumu par 26. punktu par uh, kopējiem grāmatvedības principiem un investoru eh, grāmatvedības modeļu ņemšanu vērā, lai eh, izvairītos no pārmērīgām svārstībām tirgos. Un, uh, Gal galā šis darbs tomēr ir labs pamats, un uh, viņš cer, ka eh, sadarbojoties ar ēnu referentiem, eh, parlaments varēs sniegt labu ieguldījumu zaļās grāmatas uh, veidošanai un tālākai šīs sektora regulēšanai Eiropā. Rūtēš kungs, paldies, turpina priekšsādātājs zāļo grupas vārdā atkal izteikties. Uh, um, Besiet kungs, kurš izteiksies referenta Heikauta vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es um, uzstājos Bāseikot vārdā, kurš um, nevarēja ierasties no Nīderlandes un kurš vēlas darīt zinām arī visiem, ka viņš būs klāts Strasbūras sanāksmē. Grozījumi, ko Bāseikots iesniedz mūsu grupas vārdā, bagā, paredz bagātināt lielisko kliņskungu ziņojumu. Mūsu dalība iecerēta pamatā ir trīs virzienos, un īsi tos izklāstīšu. Pirmkārt, integrēt vidas enerģijas un klimata dimensija, kas mūsuprāt ir izšķirīgā joma, kurās jānotiek ilgtermiņa investīcijām tuvākajos gados. Tas ir iesniegto grozījumu mērķis, konkrēti 49. un 129. Mūsuprāt, ir būtiski integrēt risku analīzē, gan mikro, gan makrofinansiāli runājot tos riskus, ko uh, Eh, rada pārinvestīcijas un pārlieka um, karbonu uzklāšana, kas kļūtu neizmantojams ņemot vērā eh, klimata mērķu uh, nospraustos ierobežojumus. Otrais uh, virziens no mūsu grupas būtu veidot piemērotu struktūru ilgtermiņa Uh, investīcijām tādās jom, jomās, kas attiec uz vispārīgas intereses pakalpojumiem Eiropā. Mēs vēlamies ilgtermiņā izvērtēt uh, šo, šādas eksternalizācijas, lai vislabākajā veidā izvērtētu investīciju projektu patieso vērtību, kurus atbalsta uh, valsts varas un kur ir izmantotas uh, projektu obligācijas. Un trešais aspekts, uz ko vērš uzmanību mūsu ēnu referents tas ir 93. grozījums, kas mūsu prāts būtu līdzsvarots kompromiss starp dažādajām nostājām attiecībā uz investīciju uh, izteikšanu vērtspapīros, kā arī 87. grozījums par atsevišķiem e, mehānismiem, kā crowdfunding, peer-to-peer -peer funding e, t, e, un to izmantošanu. Paldies, Beset kungs! ECR vārdā, Kamalkungs grib izteikties, ja pareizi saprotu. It seems today that only uh, Mr. Jā, nu, liekas, ka tikai Klimtkungs runā pats savā vārdā, citi visi runā un pārstāv kādu citu. Nu, es šodien, piemēram, būšu Vikija Forda. Nu, daži varbūt būs ļoti vīlušies, ka jūs neredzat viņu, bet mani, bet Viņa man ir iedavusi ļoti visaptverošas piezīmes, un es centīšos tā konspektīvi izklāstīt, ko viņa vēlējās pateikt. Līdzīgi kā citi, viņa vēlas pateikties referentam par eh, darbu pie ziņojumu, un viņa pauž bažas par to, kā tas ietekmēs eh, reālo ekonomiku un ilgtermiņa investīcijas. Viens no svarīgākajiem grozījumiem eh, paredz iespēju uh, atsaukt eh, tādus uh, tiesību aktu elementus, kas varētu radīt nevēlamas sekas. Piemēram, atcerieties, kā tas bija par uh, nodokļu stimuliem, jo nodokļi var radīt stimulus, uh, bet uh, var novest arī pie tā, ka institūcijas vienkārši uzliek nodokļus uh, uz uh, nodokļu maksātāju pleciem, mm, paši nedara neko. Un mēs uh, Zinām, ka institūcijas ļoti bieži visas savas izmaksas vienkārši uzliek uz investoru pleciem. Un uh, tieši tas, ko Klintkungs minēja par dubulto nodokļu aplikšanu, arī svarīgs jautājums. Uh, un viņa nav pārliecināta, ka visefektīvākais veids, kā nodrošināt ilgtermiņa investīcijas, e, faktiski visos šos centienus var sagraut ar neatbilstošu regulējumu. Un ir skaidrs, ka mēs runājam par publisko regulējumu, nevajag izmantot šeit visādus eifēmismus, mēs šeit runājam par valsts Eh, finansējumu, nodokļu maksātāju finansējumu. Un enerģētika, infrastruktūra, veselības aprūpa un tā tālāk, tas jau viss ir ļoti skaisti un visu to saukt par publiskām investīcijām, bet daudzām valstīm vienkārši nav līdzekļi, lai šajos sektoros investētu. Un tāpēc ir jāveicina privāto investoru aktivitāti un uh, ir jārada politiskā un ekonomiskā vide, uh, veidojot publiskās un mm, publiskās privātās partnerības, bet mēs esam redzējuši arī ar kādām problēmām tas viss ir saistīts. Fordas kundze apsveic tos eh, grozījumus, kas saistīti ar eh, mazo video uzņēmumu atbalstu, un es domāju, ka eh, par šo ir diezgan liela vienprātība visā politiskajā spektrā, ka šie uzdevumi ir jāatbalsta. Kija Forda vēl svīro 25. punktu par infrastruktūras investīcijām. Viņa nedomā, ka tas ir atbilstoši. Un uh, CRD4 parlaments vēlējās iekļaut šo punktu. Nu, šeit vajadzētu ievērot konsekvenci ar iepriekšējām uh, sārunām. Un uh, te ir jāņem vērā pašu banku modeļi par riska eh, svērtajiem modeļiem. Mūsu grupa neatbalsta arī nodokļu harmonizāciju, virzību uz šādu harmonizāciju. Mēs nesaprotam, kā tas varētu veicināt ilgtermiņa investīciju piesaisti. Viņi vēltos iekļaut vairākus grozījumus, un tas ir lūgums eh, Klimt kungam ņemtos vairāk kompromisa grozījumos, lai uzlabotu bankrota procedūras skaidrību un saprotamību. Uh, Eh, taču bankrota procedūra viena pati to visu, protams, nevar panākt. Ir jāpanāk arī veids, kā varētu apvienot mazas investīcijas, lai uh, radītu lielākas investīcijas, tālāk kā uzlabot pienācīgās rūpi, uh, tātad pienācīgā rūpīguma principu ievērošanu un tā tālāk. Un visbeidzot mēs runājām par uh, par vērza pārvēršanas vērtspapīros procesu. Uh, nu, atkal mēs te lietojam visādus finanšu uh, e, eifēmismus. Būtībā tas nav tas, par ko tas tiek nosaucts, tas ir uh, dažādu riski instrumentu atpakaļ ievilkšana. Uh, un eh, bezvērtīgu vērtspapīru radīšanu. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs te panāktu un izdarītu to, kas tiešām ir jādara, ir jāmācās no tā, kas ir noticis. Un mums tiešām ir jāsaprot, ar kādām uh, problēmām bezkontrolas pārvēršana uh, vērtspapīros saskaras. Un reizēm atsevišķu instrumentu sasaistīšana ar uh, parāda apmēru ir prasījusi sešus mēnešus, un pēc tam jau vairs neviens uh, nebija spējīgs izsekot, kas un kā īsti ir noticis. Paldies! Kamal kungs, paldies tagad no zaļajiem. Uh, atvainojos goē pārējām, e, kur vajadzētu izteikties Handelkungam, un neviens viņu nepārstāv, bet tagad tomēr došu vārdu Lolīngas kundzei. Jā, paldies. Priekšsarētājs vēlējos pateikties Wolfam Klīncam, un esmu praktiski vienīgā bez viņa paša, kas šeit savā vārdā runā, un tas ir saistīts ar to, e, kādā veidā šajā komitejā ceru dienās mēs strādājam, tad man ir iespēja runāt Luksemburgas vācu valodā. Un varbūt nākamajā sasaukumā parlamentā varētu pievērst lielāku uzmanību tam, ka cilvēki šajā svarīgajā komitejā deleģē cilvēkus, kas arī zin, kas, ka viņu galvenais darbs tomēr ir šeit, tā skaitā ceturtdienās. Citiem cilvēkiem ir piecu dienu nedēļa, mums ir četras. Un, protams, ka mēs varam arī piecas dienas šeit strādāt, un man tiešām žēl, ka man ir jākonstatē, ka tā notiek, un tas nav labi šīs iestādes tēlam. Vēlējos tikai par nodokļu tēmatu vēl eh, pieminēt. Diemžēl Volfs Klints nebija šeit, kad mēs jau pie iepriekšējā ziņojuma eh, diskutējām par eh, nodokļiem, un man atkal bija jāiebilst, jo es uzskatu, ka vienreiz ir jābeidz manu valsti uzskatīt par kādu nodokļu oāzi, uh, Un viņam ir taisnība, tad, kad viņš saka, ka tas veids, kā valstis e, veido savus nodokļu sistēmas, ir suverenitāts jautājums. Un mēs jau neesam nekāda federāla valsts. Ja mēs būtu federāla valsts, tad man nebūtu nekas iebilstams, bet nu, e, tik tālu mēs vēl neesam, un citi arī nemaz to nevēlas. Tad šādi grozījumi būtu pieņemami, un tad mums īstenībā tie pat nebūtu vajadzīgi, tad tas viss būtu jau noregulēts. Bet tā tas nav. Un tieši tādēļ valstis pašas var lemt par to, kā veidot savus nodokļu sistēmas. Luksemburgā mēs varbūt esam eh, kā oāze PVN jomā, kas dod labumu patērētājiem un tiem, kas pelna mazāk. Un labākā sociālā politika ir tāda, kas izmanto zemu PVN likmi. Tas dod uh, lielu eh, pirkuma, uh, eh, pirkšanas uh, šo iespēju, ja mums ir 3% PVN pārtikas eh, precēm, bet pērkot eh, Jaguāru automašīnu, nu, tad 25%. Bet nevar jau pārmest tāpēc valstī, ka viņi ir nodokļu eh, oāze. Es priecātos, ja tas tik minēts, ka tas ir kā paradīze, kā oāze patērētājiem, nevis kā vispārējais pārmetums. Un, protams, es pilnībā piekrītu tam, ko mūsu ēnu referents sacīja, un piekrītu tam, ko pats referents sacīja, ka mums ir nepieciešami tādi pamatnosacījumi vai ietvars nodokļu jomā, uz kuru mēs varam paļauties, kas ir caurskatāms, un esmu pilnīgi par to, lai mēs cīnītos pret uh, Eh, dubulto aplikšanu ar nodokļiem un arī cīnītos ar dubulto neaplikšanu ar nodokļiem. Jo, ja tiek pieļauta dubulta neaplikšana ar nodokļiem, kur, eh, respektīvi valstīs, kur notiek uh, apmaiņa ar informāciju, Un e, man pat ir bijuši gadījumi, kad cilvēki nāk pie manis un saka, jā, viss ir tik forši, es dzīvoju Anglijā, bet man arī kaut kas piedara Vācijā un es nemaksāju neko, jo pārvaldes abās valstīs netiek galā ar miljoniem e, iedzīvotāju, kur ir jāapmainās ar informāciju bet mēs redz tiekam saukt par nodokļu oāzēm, bet tajās valstīs maz maksā nodokļus, un katrs to maksā. Un, bet redz pie informācijas apmaiņas eh, valstīm, tur cilvēkiem ir iespēja izvairīties no nodokļu maksāšanas vispār, un es piekrītu Wolfam Klinsam, ka ir jācīnās arī pret dubultu neaplikšanu ar nodokļiem, un arī tur ir nepieciešams attiecīgais ietvars. Uh, To es vēlējos sacīt. Es atvainojos Wolf par savu slikto vācu valodu, bet es vēlējos tavā valodā pateikt šos komentārus, un es pilnībā piekrītu tev, ka mums ir jāpaliek saprātīgiem šajā tematā, un e, visi nesaprātīgie grozījumi jānoraida. Paldies, e, Uldings kundze un par jūsu prasmi izteikties vācu valodā. Un arī es gribētu paust dažus komentārus um, ziņojumu sakarā. Manuprāt, ļoti bieži mēs esam uzsvaru pēdējo mēnešu laikā mūsu komitejā likuši uz konkursu spējas un izaugsmes svarīgumu. Tāpat ir svarīgi atzīt to, ka finanšu tirgu darbība arī ietekmē uzņēmumu, taiskaitā MVU darbību. Un arī MBU netiek funkcionēti atkarībā nevis no ekonomiskās, bet atrašanās vietas. Tādējādi ir ļoti žēl, ka Eirozonas MVU nav ar, un ārpus Eirozonas MVU nav ar vienādiem finansējuma nosacījumiem. Uh, domāju, ka esošās atšķirības nav taisnīgas. Un mēs apzināmies to, ka tas apgrūtina atsevišķu valstu ekonomisko atveseļošanos, tā skaitā manas valsts, kas ir strādājusi gan, gan konsolidācijas ziņā, gan um, citās jomās un nevar sagaidīt pozitīvos rezultātus. Tāpat arī domāju, ka svarīgi ir izcelt to, ka lai Nacionālās bankas būtu ar nozīmīgāku lomu e, MVU e, finansēšanā. Bet pēc visa sacītā gribu sirsnīgi pateikties referentam Klinskungam par paveikto darbu un par īpašu uzmanību, kas ir pievērsta mazajiem vidiem uzņēmumiem, kas pilnīgi noteikti būs eh, galvenie darbinieki, galvenie spēlētāji ekonomiskās atvesļošanās procesā. Un tagad dodu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdē, man nekas daudz sakāms nav. Paldies visiem kolēģiem par piezīmēm un komentāriem, kā jau es sākumā sacīju šajā ziņojumā es neredzu tādus būtiskus pretrunus, tā skaitā arī eh, attiecībā uz grupu politiskajiem principiem. Līdz ar to es eh, pozitīvi vērtēju iespēju nākamnedēļ Strasbūrā tikties un vienoties, pamatojoties uz kompromisa grozījumiem, kurus mēs tad sagatavosim. Paldies! E Muchas gracias. Paldies, Klinca kungs. Atgādinu, ka Ekonu komitejā balsojums notiks 22. janvārī un plenārs sēdē balsots tiks 2. februāra sesijā. Por tanto, el punto 10 es otros asuntos. Desmitais punkts ir citi jautājumu, citu jautājumu mums nav, un pulksten 11. būs kopīgā sanāksme ar Lībē komiteju, tāpēc tagad uz 15 minūtēm īsts pārtraukums.